Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods atrasties jūs priekšā šodien kā komisāra amata kandidātei, kas būtu atbildīgi par iekšējo tirgu, rūpniecību, MVU un uzņēmē darbību. Es ceru, ka es varēšu um, iegūt jūsu uzticību uh, un atbalstīt prezidentu Junkeru viņa darbā. Pēc ekonomiskās krīzes pēdējos sešos gados mēs novērojam atlapšanu, tomēr mums nekavējoties ir nepieciešams straujāk izaugsmas tempi un darba vietas, un Eiropā ir jāatgriežas atpakaļ uz plaukuma um, sfērā ekonomikas dinamisma un sociālās kohēzijas gaisotnē. Lai to sasniegtu, uh, Reālai ekonomikai ir jābūt Eiropas ekonomikas darba kārtības centrā. Kā to izdarīt? Katrā ziņā neatgriežoties pie debatēm par to, vai mums vajag vairāk liberālu vai sociālu Eiropu, mums vajag abus šos aspektus, un abi no tiem ir vienlīdz svarīgi. Iekšējais tirgus var mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem dod zaut vairāk, ja mēs viņus, tātad pilsoņus un uzņēmumus, padarīsim par mūsu prioritāti. Mēs tāpat varam uzlabot mūsu ekonomikas konkurētspēju, jo modernas tautsājumniecības ir balstītas uz tādām vērtību ķēdēm, kur preces un pakalpojumi ir savstarpēji atkarīgi. Un iespējas ir jāmeklē pāri robežām. Savā darbā es turpināšu man priekšgājēju iesākto, tas ir Barņieta, Jāni un Nelī Forčīkunga iesākto. Man būs četri galvenie mērķi. Vispirms, pilnībā izmantot iekšējā tirgus potenciālu un attīstīt to, veicināt rūpniecības konkurēt spēju, piesaistot investīcijas un inovācijas, atbrīvot biznesa vidi un atbalstīt MVU, un projicēt iekšējo tirgu ārpus mūsu robežām. Tagad par katru no šīm prioritātēm. Pirmā - tātad par iekšējo tirgu. Jūs visi esat dzirdējuši miljoniem reižu, ka iekšējais tirgus ir mūsu pats svarīgākais instruments, lai radītu izaugsmu un darba vietas. Tomēr joprojām saglabājas šķēršļi un patiek radīti jauni Tas ir arī viens no secinājumiem, eh, pie kā jūs nonācāt nesenajā Cost of Non-Europe pētījumā. Mums ir jākoncentrējas uz jomām un nozarēm, kur ir lielākais izaugsmas potenciāls. Piemēram, mēs redzam, ka svarīgi šķēršļi joprojām ir pakalpojumu tirgu, gan tīri tiesiski, gan praktiski šķēršļi. Šie šķēršļi ir jāpārvar un ir jācenšas radīt lielāku izaugsmu, plašāk izmantojot savstarpējās atzīšanas principu. Uzmanību jāpievērš tām nozerēm, kas ir cieši saistīti ar mūsu rūpniecības un MVU politiku. Tas ir pakalpojumi uzņēmumiem, celtniecība un mazumtirdzniecība. Preču iekšējais tirgus ir viens no Eiropas integrācijas galvenajiem pilāriem, tomēr šodien nodalījums starp produktiem un pakalpojumiem kļūst arvien vairāk izplūdes. Tieši tādēļ mums ir nepieciešams vienkāršot un konsolidēt iekšējā tirgus pieeju gan precēm, gan pakalpojumiem, vismaz atsevišķās nozerēs. Šajā kontekstā gribu pieminēt arī digitālo vienoto tirgu. Ir pēdējais laiks mums piedāvāt gudru politiku, gud, viedo telefonu atbild, atbildot uz izaicinājumu, ko mums dod viedie telefoni. Mums ir jākonsolidē un jāveido tas, kas jau darbojas. Mums ir jāraugās, lai normas darbotos efektīvi, vienkārši, saulēcīgi. Iekšējā tirgus pārvaldība būs tikpat svarīga man, kā tā ir jums, un tai ir jāspēlē savas loma Eiropas pusgada procesā ar dalību valstīm. Es prasīšu, lai mani dienesti pilnībā izmantot esošos instrumentus, izvērtētu likumdošanas izmaksas un ieguvumus, ieskaitot ietekmes novērtējumu, MVU testu, konkurences pārbaudi un ekspost novērtēšanu. Es strādāšu ļoti cieši ar viceprezidentu Timermaņu kungu, lai nodrošinātu, ka tas viss atspūgļojas visās komisijas iniciatīvās. Un vispēcot, Patērētāji ir izaugsmas virzošais spēks. Mums ir pilsoņiem skaidri jāparāda, ka Eiropas Savienība ir, lai palīdzētu viņiem. Tieši tādēļ mēs nedrīkstam aizmirst par sociālo dimensiju. Šajā sakarā gribu izteikties skaidru un nepārprotami. Nepiekrītu tiem, kur saka, ka iekšējais tirgus nevar darboties, jo ekonomikas brīvību nevar saskaņot ar sociālo tiesību īstenošanu vai otrādi. Protams, līdzsvars rūpīgi ir jāmeklē un jāatrod, bet man nav šaubu, ka mēs varam izveidot iekšējo tirgu, kas ir balstīts uz tiesiskumu un kas darbojas praksē. Tajā pat laikā es vēlos uzsvērt manu personisko ieinteresētību sociālās uzņēmē darbības attīstīšanā, kas var apvienot inovatīvus risinājumus sociālām problēmām. Esmu pārliecināta, ja mēs vēlamies atrast risinājumus, mēs tos atradīsim. Piemēram, Eiropas Savienības profesionālā karte vai identitātes karte. Tā padara vieglāku darbu jebkurā vietā Eiropas Savienībā. Kāds ir mans prioritātes tuvākajiem mēnešiem? Pakalpojumu direktīvas pilna apjoma ieviešana kopā ar atjaunoto iekšējā pakalpojumu tirgus stratēģiju, produktu drošības un tirgus uzraudzības pakotne, uh, jaunās uh, valsts iepirkuma likumdošanas efektīvu piemērošanu un intelektuālā īpašuma tiesību ietvaru konsolidāciju. Man otrā galvenā prioritāte būs veicināt rūpniecības konkurētspēju, piesaistot investīcijas un inovācijas. Nav iespējama ilgtspējīga izaugsma šajā jomā, ja nav drošas un pamatīgas rūpniecības bāzes. Rūpniecība veido 3 ceturdaļas no uh, privātā sektora pētniecību un inovācijām un Eiropa, Eiropas Savienībā. Un 3,4 no Eiropas eksporta. Rūpniecība ir reālās ekonomikas Eiropā sirds un centrs. Preces un pakalpojumi ir savstarpēji atkarīgi. Ja Eiropa grib būt globāli konkurētspēja un tehnoloģiski attīstīta vienlaicīgi, būdam vidē draudzīga un ilgtspējīga, Mums ir nepieciešams veicināt rūpniecības konkurētspēju un padarīt tās īpatsvaru 20, par 20% no Eiropas Savienības IKP līdz 2020. gadam, kā to norādījis prezidents Junkers. Ceturtā uh, pamatjoma ir saistīta ar rūpniecības stratēģiju. In, rūpniecībā ir nepieciešama piekļuvē uh, izēvielām, izēmateriāliem par saprātīgām cenām. Pretējā gadījumā tiek um, negatīvi ietekmēta mūsu rūpniecības izmaksu bāze, tādējādi kaitējot tās konkurētspējai. Es raudzīšos, lai tiktu veicināta energoefektivitāte, un mēs parādīsim, ka konkurētspēja un ilgtspējīgums iet roku rokā. Es atbalstīšu iekšējā enerģētikas tirgus integrāciju. Es strādāšu kopā ar savu kolēģi Marijānu Tīsenu, lai nodrošinātu uzņēmiem nepieciešamās prasmes, kā tehnoloģija, inženierzinātnes, veicinot profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju. Otrakārt, Eiropas rūpniecības lielākā problēma ir dramatiska investīcija krišanās, kas ir 20%, par 20% zemāk nekā pirms krīzes. Es atbalstīšu šajā kontekstā Katainēna kungu, mobilizējot 300 miljārdu investīciju paketu, ko viņš piedāvā. Mums ir jānodrošina, lai mūsu nauda tiktu izmantota racionāli. Es izmantošu visu savu pieredzi eh, ar reģionālajiem fondiem, lai nodrošinātu Eiropas rūpniecības eh, izaugsmu un attīstību izmantojot specializācijas stratēģiju. Treškārt, rūpniecības nozarē ir jābūt spējīgai investēt inovācijās un modernizācijā. Mums ir jārada tāda inovācijām draudzīga vide, kur jaunas idejas tiek atbalstītas visā to attīstības ceļā. Un es izmantošu visus politikas instrumentus no mūsu intelektuālā īpašuma tiesību infrastruktūras, lai atbalstītu inovācijas un tehnoloģijas finansējot valsts iepirkuma procesu. Kopā ar manu kolēģi Karlas Modeas es vēlos izmantot Horizons 2020 programmu, lai atbalstītu uh, industriālo inovāciju, maksimāli pietuvinātu tirgumu un attīstot tādas tehnoloģijas kā digitālā, eh, modernizētā ražošana, biotehnika un nanotehnoloģijas. Ceturtkārt, es pievērsīšu īpašu uzmanību Eiropas stratēģiskajai nozarēm. Autobūvas nozarē mums ir jāatsāk kārs 2020 process, jāpārskata dizaina apstiprināšanas, ietvar likumdošana un jānodrošina starptautiska autobūvas likumdošanas harmonizācija. Ķimikālija eh, nozarē mēs strādāsim pie tā, lai uzlabotu rīču direktīvas piemērošanu. Aizsardzībā fokusēšos uz iekšējo tirgu un investīciju racionalizāciju, ievērojot Eiropā domas izstrādāto ceļkārti. Būvniecības nozarē es ierosinu veikt šīs nozares esošās situācijas analīzi un produktu likumdošanas analīzi bet mana pieeja būs visaptveroša un tā aptvers visus sektors, visas nozares, no tērauda līdz turismam un radošajām nozarēm, ņemot vērā katras nozares īpatnības. Tajā pat laikā strādājot ar Eiropas rūpniecības nozari, es rīkošos ar īpašu piesardzību tajās jomās, kas ir svarīgs mūsu pilsoņiem. Vispirms attiecībā uz veselības aprūpas produktiem. Mūsu iedzīvotāju veselības un drošības garantēšana būs mana pati galvenā prioritāte, un es ļoti cieši sadarbošos visos veselības jautājumos ar savu kolēģi Vitenis Andrikaitis, kurš ir veselības komisāra amata kandidāts. Otrakārt, mūsu rūpniecībai ir jābūt ilgtspējīgai un mums ir jāpievērš uzmanība nosacījumu izpildīšanai, kas veicina zaļās ekonomikas attīstību. Šeit veicināšu tīro tehnoloģiju un resursu efektīvu pieeju, kas balstītu uz tirgus analīzi. 2015. gadā es ierosinu visaptverošu ceļa karti ar visiem pasākumiem, lai atbalstītu rūpniecību un noteiktu konkurence kā Eiropas semestra un Eiropa 2020 stratēģijas centrālo punktu. Vispēcot par MVU, visiem uzņēmumiem ir nepieciešama likumdošanas vide, kas ir uzņēmumiem un uzņēmē darbībai draudzīga. Es pievērsīšu īpašu uzmanību MVU nodrošinot, ka pilnībā tiek izmanto 2,3 miljārdu kosmu programmā, lai atbalstītu MVU piekļuvi finansējumam un modernizētu uzņēmumu Eiropa tīklu lai MVU maksimāli varētu izmantot priekšrocības, ko dod šis tīkls un atrast tirgus ārvalstīs. Visas iniciatīvas, ko piedāvāšu, tiks testētas, vai tās atbilst MVU interesēm, lai tās ne negatīvi neietekmētu mazos uzņēmumus es ierosināšu pārskatīto mazo uzņēmumu likumdošanu Eiropā Mans mērķis ir nodrošināt, lai visur Eiropā maksimāli tiktu samazināts laiks, kas nepieciešams uzņēmumu izveidošanai, un lai šis process būtu maksimāli vienkāršs. Samazināšu administratīvo slogu, izvei, e, slogu izveidojot tā saucamo vienas pieturas elektronisko centru, ja tā varētu teikt, lai visas um, formalitātes varētu nokārtot elektroniski. Šeit es strādāšu cieši kopā ar savu kolēģi Veru Jurovu, kas būs tieslietu komisāri, ja tiks apstiprināta amatā. Un vispēcot par uh, starptautisko tirbu apgūšanu. Mūsu nākotnes uzplaukums lielā mērā atkarīgs uz piekļuvi ārējiem tirgiem, Tas ir nepieciešams gan Eiropas saimnības iekšēnē, gan arī globāli. Tādēļ cieši sadarbošos ar tirniecības komisāru Ceciliju Malmstrom, atbalstot tirgu atvēršanu ārpus Eiropas sa savstarpīguma un, un uh, kopīgu un vienotu labumu principu vadīt. Īpaši ir jādomā par sadarbību ar ASV un Japānu, ir jādomā par uh, esošo netarifu barjeru likvidēšanu, un kā prezidents Junkers teica, šīs robežas, šos šķēršļus nevar nojaukt, ziedojot mūsu standartus. Protams, es e, pievērsīšu īpašu uzmanību arī um, tādiem enerģētikas tirgiem kā Ķīna un tuvākās kaimiņu valstis. Dažreiz Eiropas Savienībā tiek uzskatīts, ka mēs padziļinam iekšējo tirgu tikai lielu uzņēmumu interesēs. Tas ir pārpratums. Iekšējais tirgus nozīmē daudz ko vairāk. Iekšējais tirgus ir Eiropas ekonomikas pamatu pamats, un tas skar ikvienu uzņēmumu. Tieši tādēļ iekšējais tirgus ejot roku rokā ar inovācijām, veicinās Eiropas konkurētspēju un ģenerēs izaugsmi un jaunas darba vietas mūsu pilsoņiem. Lai Eiropa strādā! Great.